Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt fünf. Dargie kolēģi, ir 5 minūtes pār 9, tātad jau 5 minūtes pagājuši, sāksim darbu. Kā ir paredzēts darba kārtībā, sāksim ar 10. punktu. Finanšu sistēmas izmantošanas prevencija nelegāli iegūtu naudas līdzekļu atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai. Šis ir atzinums par kur ir atbildīgs ekon. Un, manuprāt, šeit ir ļoti daudz norāžu, kas, aspektu, kas ir saistīti ar tirzniecības attiecībām, jo tagad ļoti daudzos tirzniecības nolīgumos tiek pievērsta liela uzmanība antikorupcijai, finanšu plūsmām. Tas mums ir arī iekļauts ziņojumā par tirzniecības stratēģiju, Pekins kundzes ziņojumā. Tādēļ ir nepieciešams arī saprātīgs vienošanās par finanšu sektoru veidošanu, ne tikai finanšu sektoru liberalizāciju. Tādējādi es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tāpat arī turpinām uh, izpēti, esam sagatavojuši pētījumu 21. aprīlī šajā gadā, un tas ļoti labi saskaņojas ar mūsu darbu. Šī atzinuma referents ir, referents ir kolēģis Morels, kuram arī došu vārdu. Emanuēl, lūdzu. Merci, monsieur le président, et bonjour à tous les collègues. Paldies. Priekšsēdētājiem, labrīt visiem kolēģiem. Mm, tā kā jau izskanēja, Eiropas parlaments nu, kādu laiku skata finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai. Un, um, tas ir svarīgs jautājums gan komisijai, gan parlamentam. Kopīgi strādājam, esam izstrādājuši virkni tekstu, lai um, panāktu labāku caurskatāmību. Skatot starptautisko kontekstu citu uh, schēmām uh, naudas atmazgāšanai un uh, nodokļu nemaksāšanai, redzam, ka tiek izmantoti lielākoties komerciālie uh, ceļi, komerciālās schēmas, uh, tāpēc uh, te jāskata šis specifiskais konteksts īpaši pakalpojumu jomā, finanšu pakalpojumu jomā, tādās valstīs, ko uzskata par nodokļu paradīzēm. Um, darbojas tādā veidā, ka grūti to visu nosekt ar spēkā esošo direktīvu. Līdz ar to direktīvā jāparedz eh, papildu noteikumi attiecībā uz tādiem uzņēmumiem, ko tur aizdomas, eh, kā šos noteikumus eh, arī jātiecina uz bankām un finanšu institūtiem, kas varētu darboties līdzīgā veidā. Tātad gan uh, šo finanšu aspektu, gan šo komerciālo aspektu vajadzētu iekļaut un pārstrādātajā tekstā. Tātad pirmais, ko konkrēti es ierosinu, ja pastāv risks, jābūt uh, nodrošinātai caurskatāmībai un jābūt starptautiskiem kritērijiem, kas ierakstīti uh, tirzniecības uh, nolīgumos. Uh, Un te arī Jozefs Stiglits, Nobel balvas saņēmējs, izteicās uh, par to pašu. Viņš jau ir ekonomikas speciālists, un um, tad viņš atbalsta šo iniciatīvu. Nākamais mēs mēģinām optimizēt mūsu rīcībā esošos finanšu instrumentus. Un te mēs modernizējam gan um, finanšu pakalpojumus, gan investīcijas. Un šķiet, tas, ko varam darīt, ir izveidot pozitīvo sārakstu tādām valstīm, ar kurām noslēgti mm, tirzniecības nolīgumi. Un šādā veidā uh, varam izvairīties no tādiem partneriem, kas izmanto šo, šīs nodokļu nemaksāšanas schēmas. Uh, Bet, protams, šī ir um, milzīga cīņa, pieprasa arī milzīgas uh, modernizācijas ar piepolis. Un um, tieši tirzniecības nolīgumos būtu jāpārskata noteikumi šajā kontekstā. Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Ja viņi ir klāt, sākumā Šancevs kundze lūdzu. Uh, thank you. Um... Paldies, prieksēdētāja kungs! Un uh, lielos vilcienos mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, kurš uh, izveidos uh, ietvaru modernai cīņai pret naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, Es tiešām uzskatu, ka šī problēma ir jārisina globālā līmenī, un tirsniecības nolīguma ir viena no formām, kā mēs varam pret to cīnīties. Tāpēc es vēlētos, lai referents savā ziņojumā, savā priekšlikumā iekļautu arī tirsniecības dimensiju. Uh, Bet eh, vēl eh, pāris komentāri par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu izmantot mūsu rīcībā esošo ekspertīzi, lai piedāvātu risinājums. Risinājums, kā cīnīties pret eh, nelikumībām naudas plūsmām, kā cīnīties pret naudas atmazgāšanu un kā izveidot konstruktīvu tirzniecības politiku. Brīvā pakalpojumu un preču aprite var samazināt. Uh, izvairīšanos no nodokļu um, nomaksas. Tirzniecība un pakalpojumi paši par sevi ir būtisks uh, turpmāko tirzniecības nolīgumu aspekts, īpaši ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un uh, nodarbinātības palielināšanu. Uh, Iespējams, ka e, pārobežu pakalpojumu nodrošināšanas ietvarā, likumdošanas ietvarā vēl ir zināmas plaisas un nepilnības, un tomēr, ja mēs vēlamies sasniegt e, ilglaicīgus, daudzveidīgus tirzniecības mērķus, mums ir jācīnās pret e, naudas atmazgāšanu, jo tas rada būtiskus zudumus Eiropas budžetā un īpaši jaunatīstības valstīm tas ir būtisks trieciens par attīstību. Dažādi tirniecības un sadarbības nolīgumi mums vajadzētu izmantot um, šos nolīgumus, uh, lai sasniegtu mērķus, kur mums visiem nāks par labu. Mūsu tirdzniecības partneri noteikti ir jāmudina piemērot uh, zināmas caurskatāmības standartus, uh, bet, eh, piemēram, lielākā problēma attīstības valstīm cīņā pret naudas atmazgāšanu ir atšķirības starp likumdošanas burtu un likumdošanas īstenošanu reālajā dzīvē. Uh, Mums vajadzētu stiprināt sadarbību ar šīm valstīm, lai īstenot šo likumu īstenošanu dzīvē. Mūsu politiskā grupa iesniegs vairākus grozījumus šajā sakarā un ceru uz auglīgām diskusijām šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Un... Liels paldies, kā Keller! Thank you and... Paldies! Arī es vēlētos pateikties referentam. Mana politiskā grupa uzskata, ka uh, ziņojuma uzmetums ir ļoti labs, tas iet pareizajā virzienā, mums tas ir pieņemams. Tomēr mēs vēlētos redzēt tādu striktāku uh, rakursu finanšu krāpniecībā. Tātad mēs nerunājam tikai un vienīgi par tirzniecību, bet uh, mēs uzskatām, ka vajadzētu cīnīties pret uh, finanšu krāpniecību, finanšu pakalpojumu nodrošināšanā un arī finanšu institūciju iekšpusē. Un tas jau ir tā kā mazliet ārpus patreizējā ziņojuma rakursa. Mēs vēlētos, lai reģistri, labumu guvēju reģistru datu apmaiņas starp, starp valstīm būtu labāka. Tātad šādā sakarībā mana politiskā grupa iesniegs vairākus grozījumus, un tomēr grozījumi jau iestādā pašā virzienā, kā referenti jau nospraustais ceļš. Uh, Patiesībā es pat nezinu, vai mums ir tik liela viedokļa atšķirība. Šķiet, ka nē, jo referents runā par tirzniecības kā instrumenta izmantošanu, bet mēs vēlētos arī tirzniecības nolīgums izmantot mūsu mērķa sasniegšanā. Paldies! Thanks a lot, David Martin. Nākamais - Davids Martins. Jā, paldies. Es eh, ļoti īsi vēlējos izteikties. Atbalstu, eh, atbalstu šo ziņojumu. Un eh, viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem nepatīk globalizācija, ir tas, ka viņi nejūt, ka viņi var kontrolēt dalību valsts, vairs nevar kontrolēt dažādus aspektus, bet arī augstākais līmenis to nevar. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, naudas atmazgāšana, tas uztrauc cilvēkus īpaši šī nauda tiek izmantota teroristisku aktivitāšu finansēšanā. Referentam ir izdevies e, ļoti labi salīdzvarot e, grozījumus, tos ietvarot e, sākotnējā tekstā. Mana politiskā grupa, līdzīgās kā Kellers grupa, jau mēģina panākt šo pareizo līdzsvaru, lai cīnītos pret situāciju, bet cīnītos reāli, ko tiešām var izpildīt. Bet ziņojums ir apsveicams. Jāpaldies! Un tagad e, došu vārdu komisijas pārstāvim, tas ir DG Just, sadarbojoties ar citiem eh, ģenerāla direktorātiem, bet Polīna vārds jums. Karumba. Vai Karumbas kundze? Jā, paldies. Paldies, ka komisija arī var izteikties. Man nav, nebūtu nekas īpaši piebilstams, jo visticamākais, ka mani kolēģi DJ Trade būs specifiskāki savos izteikumos, bet vēlētos pateikties, ka atbalstat komisijas ideju cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Es pierakstīju šai debatēs jau izskanējušo, un viens no ziņojumā ietvertajiem tematiem ir tas, ka vajadzētu iekļaut arī trešās valstis. Komisija ir gatava šo sarakstu padarīt pēc iespējas efektīvāku. Un, protams, uzmanīgi sekosim līdz tam, ko dara parlaments un kā ziņojuma projekts tiks papildināts ar grozījumiem. Bet tagad dodu vārdu manai kolēģei no DigiTrade. Jā, labrīt, saka nākamā runātāja. Arī es vēlētos pateikties visiem, kuri jau izteicās par šo ziņojumu uzmetumu. Esam tikušies jau iepriekš runājot par šo tematu, un eh, esmu jau dzirdējusi vairākus no izteiktajiem komentāriem. Komisija tikpat lielā mērā kā jūs uzskata, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un tirzniecību vajadzētu izmantot kā instrumentu, īpaši lai uzsvērtu cīņu pret korupciju un labu pārvaldību. Un tas eh, noteikti ir saistīts arī ar eh, cīņu pret naudas eh, atmazgāšanu. Kā mēs varētu un ko vajadzētu ierakstīt tirzniecības nolīgumos un pie tam ierakstīt tā, lai tas arī tiktu izpildīts. Ir ļoti liela saikne starp korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu, bet, lai cīnītos pret šīm parādībām, mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Viens, ko komisija tomēr vēlētos eh, uzsvērt, par finanšu pakalpojumu sniegšanu runājot un šo finanšu pakalpojumu atrunāšanu tirzniecības nolīgumos, tad parasti tirzniecības nolīgumi neparedz pārobežu finanšu pakalpojumu liberalizāciju, bet runā tieši par institūciju darbību kā tādu, finanšu institūciju darbību kā tādu. Tāpēc arī komisija no savas puses uzskata, ka Jā, kā jau ziņojumā parādās, nav e, tieša saikne starp e, tirzniecības nolīgumiem, pārobežu finanšu pakalpojumiem un naudas atmazgāšanu. Tātad mēs e, raugāmies uz šo pakalpojumu kā tādu, netik daudz uz pārobežu pakalpojumu sniegšanu. Cits jautājums, kas šeit jau izskanēja vai labas pārvaldības aspekti saistīti ar um, naudas atmazgāšanu, vai mums to vajadzētu cieši savīt kopā ar tirsniecības preferencēm. Tas var izskanējis iepriekš, ir ļoti uh, svarīgi pateikt tiem uzņēmumiem un uh, tie, tiem uzņēmumiem, kur strādā attīstības valstīs, ka arī viņiem ir jādod savartavu cīņā pret naudas atmazgāšanu attīstības valstīs. Tātad tirniecības nolīgumos tajos būtu jābūt tādam korporatīvam garam cīnīties pret uh, naudas atmazgāšanu. Mēs varētu piedāvāt tehnisku palīdzību. Uh, E, godīgi runājot, mums jau ir ļoti daudz instrumenti, kā cīnīties pret naudas atmazgāšanu, kā stiprināt naudas atmazgāšanas likumdošanu, un mana kolēģi no DG, DG Just jau pieminēja daudz, kas ir panākts e, īpaši pēdējā gadā, lai šos mehānismus iedibinātu dzīvē. Ir sagatavos tāds augsta riska ka valstu saraksts ir sagatavotas iespējamās sankcijas, ko varētu īstenot, bet, eh, protams, sadarbība eh, starptautiskā līmenī arī šeit jau pieminētajā starptautiskajā finanšu darbības grupā arī tur tiek runāts par naudas atmazgāšanu. Šobrīd mēs ļoti uzmanīgi izskatām pētām to, kā mēs varētu iedibināt eh, paraugu praksi un kā izmantot jau spēkā esošos eh, tirsniecības līgumus, kuros ir šādas klauzulas cīņā pret eh, dažādām nelikumībām, bet arī eh, EDSO panāktais darbs un arī citās starptautiskās organizācijās panāktais būtu vērtējams pozitīvi. Jo gan Eiropas līmenī, gan arī starptautiskā līmenī cīņa pret eh, šīm nelikumīgajām darbībām kļūst arvien intensīvāka. Esmu pārliecināta, ka tuvākajos gados mēs pie šās tēmas vēl atgriezīsimies. Paldies! Thanks a lot, and uh, I think it's no doubt. Liels paldies, manuprāt, nav nekādu šaubu, ka mums ir jārīkojas. Jo šis uh, sabiedrības viedoklis par to, ka finanšu sistēma netiek kontrolēta, un tāpat arī piemērs par apmēram 40 miljārdu zaudējumu nodokļu ienākumos Āfrikā. Mums šajā ziņā tiešām kaut kas ir jādara. Protams, arī kapacitāšu veidošana ir viens no galvenajiem aspektiem, tāpat kā skaidrs kontrols sistēmas izveidošana, lai šie 40 miljardi eiro nonāktu Āfrikas valstīs, kur tās to var izmantot infrastruktūrai un izglītībai. Tagad atkal došu vārdu mūsu referentam. Pavisam ātri priekšsēdētājiem, jo es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt. Mm, es jau arī teicu komisijai, ka es atbalstu šo labās pārvaldības klauzulu, bet tā diezgan ierobežojoša. Un tāpēc mēs uzsveram uh, fiskālo nosacījumu ideju uh, fiskālo nolīgumu ietvarā. Es, uh, protams, saprotu, ko saka kolēģi. Viņi vēlas būt modri, vēlas racionālu tekstu. Es kā Kellers kundze varu teikt, ka, protams, mēs vēl runāsim par grozējumiem, bet uh, tāda diezgan ierobežotā formātā. Laika arī nav daudz. Līdz ar to, runājot par reģistru, jautājumus ierosinātu iet uh, daudz tālāk automātisku obligātu datu apmaiņu uh, eh, tiecībā uz visu, kas skar naudas atmazgāšanu. Un tam man šķiet, ka te jāmaina formāts. Bet uh, man prieks par ēnu referentu komentāriem. Es domāju, ka rezultātā mums būs interesants teksts, tā kā starptautiskiem tirgotājiem būs iespēja labāk kontrolēt naudas plūsmas. Paldies! Vēlos atgādināt, ka mums ir ļoti ciešs laika grafiks, grozījuma iesniegšanas termiņš ir jau rītdien 30. novembris, 2012. Un šī ciešā laika grafika dēļ esam vienojušies strādāt angļu valodā. Pat arī ar franciski runājošu referentu, taču izņēmumu kārtā tas ir iespējams. Varbūt kādreiz mums vajadzētu atkal to visu apvērst un strādāt franču valodā. Tātad tas ir pieņems rītdien pulksten 12, un mums ir jāpasteidzas, lai varam nodot mūsu atzinumu. Tagad pāriesim pie 11. darba kārtības punkta. Brīvās tirzniecības nolīguma īstenošana starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku, Dienvidkoreju. Pirmajā Jūlijā šogad svinējām piecu gadu spēkā stāšanos šai vienošanai. Nu, nebija īsti precīzi, tas nebija spēkā stāšanās, bet gan provizoriskā īstenošana, jo reāli spēkā stājusies tā ir tikai pagājuši gadu, pēc tam, kad Itālija kā pēdējais nacionālais parlaments ratificēja šo vienošanos. Tomēr būtiskākās daļas jau tika piemērotas piecu gadu garumā, un beidzot ir pienācis laiks paraudzīties, kādi bijuši pozitīvie efekti, kādas izaicinājumi, kādas problēmas. Manuprāt, ir acīm redzami, ka eksporta situācija Eiropai, pateicoties šim, šai vienošanais, ir uzlabojusies, taču no otras puses mēs runājot par ilgspējīgas sadaļas īstenošanu, dzirdam, ka pastāv problēmas. Lai varētu veikt šo darbu, pirmkārt nosūtījām delegāciju uz Dienvidu Koreju šī gada pirmajā pusgadā, un otrkārt arī pastāvīgo referentu, kuram ir jāveic šis darbs, lai izvērtētu, kā notiek šī īstenošana. Es priecājos, ka mums ir tāds referents Janfēda kunga personā, kas atzinīgi ir strādājis un šodien prezentēs arī šo ziņojumu. Lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję także za ten. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šiem ievadvārdiem. Šis ir ļoti labs eh, kopsavilkums par šīs vienošanās īstenošanu. Saskaņā ar šo vienošanos aplūkojām brīvās tirniecības nolīguma īstenošanu starp Eiropas Savienību un Koreju, lai varētu pārbaudīt to, vai šīs vienošanās normas tiek īstenotas. Tāpat arī palūkojamies, vai šīs vienošanās mērķi tiek īstenoti. Protams, ka nekas nav perfekti un nevar uh, neko sasniegt simtprocentīgā līmenī, taču izskatās, ka vienošanās tiek īstenot ļoti pozitīvā veidā. Vienošanās rezultāti īpaši mūsu pusē ir taustāmi, praktiski un saskaņā ar mūsu gaidām. Tādēļ principā mēs ļoti apsveicam šo vienošanos. Un pirms esmu sagatavojis eh, ziņojumu projektu par šo vienošanos, mēs īstenojām ļoti visaptverošu analīzi, iepazināmies ar dokumentiem, ar datiem un citu informāciju, lai varētu noskaidrot to, kāds ir formālais īstenošanas status, kādi ir ietekme gan finanšu, gan ekonomikas eh, taustāmajos rezultātos. Tāpat arī aplūkojām citas netik taustāmas jomas centāmies arī īstenot tādu subjektīvu izvērtējumu. Man bija divpusējas tikšanās ar labumu, vienošanās labumu guvēju pārstāvjiem abās pusēs, un kā jau priekšsēdētājs minēja, tad ne tikai Briselē, bet arī Seulā. Mēs devāmies uh, vizītē uz Koreju, bet arī pagājuši gadu decembrī Brasel, Briselē notika darba semināri, uz kuriem uzaicinājām veselu virkni dažādu cilvēku, administrācijas pārstāvis, privātā sektora un NVO pārstāvis. Un visa šī darba rezultātā Manuprāt, mums eh, izdevies gūt ļoti labas zināšanas gan par taustāmajiem, gan netaustāmajiem rezultātiem no šīs vienošanās. Un tie ir eh, dažādie labumu guvēji, kas ar mums eh, sazinās. Ziņojuma pirmajā daļā es pieminu veselu virkni datu. Tas ir ierobežots datu skaits, jo ziņojuma apmērs to nepieļauj, taču balstoties uz šiem datiem var iepazīties, kāda ir šīs vienošanās ekonomiskā ietekme. Un otrajā daļā es uh, uzsveru virkni neatrisinātu jautājumu, kuri vēl pastāv, kā netarifu barjeras, sanitārās un fitosanitārās barjeras, intelektuālā īpašuma tiesības. Tāpat arī, kā šo vienošanos ņem vērā uzņēmē darbības vide abās pusēs. Viens no trūkumiem, kuru saskatu, varbūt tas tieši nav saistīts ar pašu vienošanos, bet gan mūsu attiecībām, ir tāds, ka izskatās, ka mēs varētu darīt daudz vairāk MVU sektorā šie uzņēmumi šo vienošanos varētu izmantot daudz vairāk savu priekšrocību gūšanai, taču iespējams tas ir saistīts ar atšķirībām kultūrās abās pusēs. Taču es ceru, ka gan valstis, gan NVO būs gatavi daudz vairāk veicināt šo vienošanos starp MVU, lai šie uzņēmumi varētu gūt lielāku labumu no šīs vienošanās. Šis ziņojums nav pārāk garš. Tam ir dažādi iemesli, jo es gribēju, lai tas ir skaidrs un saturīgs, taču ir jāņem vēl vērā arī dažādi ierobežojumi šādu veidu ziņojumu. Šeit jums tagad ir pieejams šis ziņojums, un esmu priecīgs par to diskutēt eh, daudz detalizētāk, vai arī grozīt, ja kaut kas ir nepieciešams. Tāpat arī vēlos uzsvērt to, kā grozījumi ir jāiesniedz līdz 9. decembrim pulksten pieciem. Un ja jums ir šādi grozījumi, tad ar prieku tos pieņemšu. Liels paldies Jainfeld kungām. Diemžēl daudzi no ēnu referentiem vēl nav ieradušies, tādēļ sākumā došu vārdu Bihneru kungam. Nē, atvainojiet. Mārtiņš pārstāvēs Šuster kungu. Jā, es eh, atvainojos, ka viņš nevarēja šeit ierasties bet es nolasīšu to, ko viņš man lūdza nolasīt. Bet lasīšu angliski. Atbalsta to, ka uh, brīvās tirsniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Koreju ir panācis būtiskus tirsniecības uzlabojums starp abām e, valstīm. Uh, noslēgušajām pusēm. Un tomēr par tirsniecību un ilgspējīgu attīstību runājot, vēl varētu vairāk vēlēties. 13.4. punktā Korejas Republika ir apņēmusies e, pieņemt un realizēt dzīvē INLO konvencijas un arī citas starptautiskās saistības, piemēram, koplīguma slēgšana E, piespiedu darba izskaušana, bērnu darba pārtraukšana un e, diskriminācijas izskaušana darba vietā. E, līdz pat šim brīdim šķiet progress nav īpaši pārliecinošs, īpaši pulcēšanās brīvību ziņā un koplīgums lēkšanas ziņā. Koreja to neievēro. Pēdējo trīs gadu laikā strādājošo ieslodzīšanu cietumos to strādājošo, kuri iestājas par koplīguma um, noteikumiem, ir pieaugusi. Ir pieņemti likumi, kas uh, uzņēmumiem ļauj vieglāk atlaist strādājošos un ļauj vieglāk strādājošos pieņemt uz pagaidu līguma pamatu lieta. Tātad regulārās nodarbinātības procents Korejā pat ir samazinājies. Vienlaicīgi dažādas protesta akcijas tiek pasludinātas par pretlikumīgām un visādi apkarotas. Korejas valdība nav uzlabojusi eh, darba ļaužu situāciju un arī starptaut, un arī Īpašā komiteja, kura uzrauga šo noteikumu īstenošanu Korejā, ir nobežījušies par lietu kārtību. Un um, mans kolēģis uzskata, ka par investīciju nodaļu nedrīkst sākt runāt, kamēr Koreja nav īstenojusi starptautiskās darba organizācijas noteikumus. Uh, Un es eh, no savas puses vēlētos pateikt, ka pirms pāris stundām prezidents eh, Parks ir um, ehm, atteic, tātad atteicies no amata, bet uh, mums mēs jau nevaram ietekmēt uh, Korejas uh, iekšlietu situāciju, un tomēr mums varbūt vajadzētu jaunajai administrācijai stājoties pie darba, izmantot situāciju un runāt par dabļošu tiesībām. Jā. Mūsu delegāts arī tika šādi informēta, proti, ka uh, viņa valdība īsti nevēlas pildīt uh, nolīguma nosacījumus un iespējams nepieciešams svaigs starts tagad mainoties valdībai. Bihnerkungs, lūdzu. Paldies! Es vēlos uh, pateikties uh, Zeinfelda kungam, referentam un ANU uh, referentiem par šo uzmetumu. Tajā mm, ir ietvērtas svarīgas nianses par makroekonomiku, kas palīdz turpināt diskusijas, un tas ir labs pamatojums uh, Uh, uz kura mēs varam izskatīt uh, visus iesniegtos grozījumus, papildinājumus. Kolēģi piekritīs, šis pirmais īstenošanas ziņojums ir ļoti svarīgs uh, šai palātai un arī turpmākiem šādu veidu ziņojumiem. Ļoti detalizēti jāsaprot, kā notiek īstenošana, jāsaprot, kur ir uh, pārāk prakses, kur ir netik labas prakses un jālabo situācija. Runājot par jauniem elementiem - uzraudzības struktūra, dialogu struktūra, pašmāju konsultatīvās grupas un sadaļa par ilgtspējīgumu, kas, protams, tika pieminēta. Es eh, pats piedalījos ceļojumā uz Koreju ar delegāciju šī gada maijā un eh, mani pārsteidza tas, ka šī brauciena uh, gūtie, šī brauciena rezultātā gūtie uh, fakti nav iekļauti vēl šajā tekstā. Runā tieši par darba ņēmēju situāciju un darba ņēmēju tiesībām. To jau Martins pieminēja. Mums ir rūpes par starptautiskā darba organizāciju normu ievērošanu. Uh, Un šādā ziņā tekstu var vēl papildināt. Ir gan arī pozitīvi elementi šajā tirzniecības nolīgumā, bet jāņem vērā makroekonomiskās nelīdzsvarotības, ņemot attiecībā uz eksportiem. Eksporta rezultātā tad tiek eksportēt eksportēti vācu luksus automobiļa lielā uh, Mm, daudzumā nu, tas jau principā vārds par sevi nav tik uh, traģiski. Esmu no Vācijas un man arī patīk luksus automobili, mm, bet uh, jāskatās, kā šis nolīgums var palīdzēt visai Eiropai, nevis uh, tikai dažām valstīm Eiropas Savienībā. Tā kā šeit jāmaina nedaudz varbūt nolīguma struktūra. Es jau priecājos par sadarbību un paldies. Paldies. Ietvītoju um, uh, par uh, to, ka mm, zaļie no Vācijas atbalsta luksus automobiļus no Vācijas. Bet tas, protams, tā kā joks bija domāts. Šis tvīts. Labi. Tad, uh, tā kā neviens vairs nevēlas runāt, dosim vārdu komisijai, lūdzu. Paldies priekšsēdātājiem un labrīt visiem. Komentāri bija noderīgi, pozitīvi. Paldies jums par tiem. Mēs redzam, ka FTA ir panākums stāsts. Un um, ļoti labs panākums Eiropas Savienībai. Nu jau desmit gadus tirsniecības bilants ar Koreju bijusi negatīva, un tagad mūsu eksperti panākuši labus, uh, pozitīvas izmaiņas, par ko varam lapoties. Esam veikuši arī visaptvērojušu ekspostu novērtējumu eh, ES un Korejas FTA pēc piecus gadus pēc eh, stāšanās spēkā. Esam aplūkojuši visas jomas un tad skatām arī mūsu komunikācijas stratēģijas. Novērtējums sākās eh, pagājušajā jūlijā un cerams, ka 2017. gada augustā mums būs gala ziņojums par šo tēmu. Mūsu tīmekļa vietnē atrodama uh, saikne uz šo novērtējumu un uz šo ziņojumu. Runājot par sadarbības jomām, nu, teiksim, SPS joma, te mums ar cūgaļu un lielopu gaļu uh, vēl saglabās tādas magnējas procedūras, tāda IPR. Īpaši uh, valsts sniegums šai ziņā par pakalpojumiem un jaunas geogrāfiskās izcelsmes norādes un, protams, tirzniecība un ilgtspējīga attīstība un darba tiesība, darba likumdošanas situācija Korejā. Mums pastāv 15 dažādas komitejas un darba grupas, kas uh, skata šī nolīguma īstenošanu. Uh, komisāra Malmstrēme un, uh, un tirzniecības komiteja komiteja tiksies eh, šepat, tepat Briselē 10. decembrī pavisam drīz un cerams, ka pirms tam tiksies daudzas grupas un komitejas, jo visu jau nevar pārunāt uh, vienā sanāksmē. Un tad eh, ministru līmenī tiks pārunāta situācija attiecībā uz katru nodaļu atsevišķi. Mēs aplūkojam arī specifiskas FTA jomas, lai paskatītos, kā varam palīdzēt mūsu ES eksportētājiem grozot FTA. Piemēram, tieša transporta nosacījumi, mm, apģērbs, mm, kas ir svarīgs aero naftikas uh, rūpniecībai, mm, krāvas mašīnas, uh, šī smagā tehnika. Tas ir interesanti Korejai. Un investīcijas FTA, jūs zināt, varbūt uh, mandāts šiem FTA tika piešķirts pirms Lisabonas nolīguma. Tas ir līguma, un tāpēc investīcijas tur netika iekļautas bet Koreja jau ir 23 bilaterālie nolīgumi ar dalību valstīm. specifiskas jomas, ko jūs pieminējāt, arī pieprasa atsevišķu uzmanību par tirsniecību un uh, ilgspējīgo attīstību šo sadaļu. Komisija ļoti cieši aplūko liberalizēto situāciju Korejā. FTA paredz institucionālo mehānismu, ko puses uh, ar ko palīdzību puses var apspriesties par visiem eh, saistītajiem aspektiem, iekļaujot darba likumdošanu. Pēdējo reizi eh, tiekoties komitējai m, mm, pagājušo gadu Seulā, eh, runa bija par tirzniecību un ilgspējīgo attīstību, un komisija aicināja Koreju pēc iespējas ātrāk ratificēt visus šos noteikumus un ratificēt arī visus saistīt, visas saistītās ILO konvencijas. Un kopīgajā paziņojumā Koreja ir piekritusi ziņot par eh, visiem relevantiem soļiem šajā virzienā eh, pirms eh, nākamās Tirzniecības ilgspējīgās attīstības komitejas tikšanās. Turpināsim sekot līdzi šai informācijai. Mums tas ir svarīgi arī Tirzniecības komitejai, kas nākamreiz tiksies 16. decembrī un ko vadīs komisāra Malmstrēme. Eh, viņa būs līdz eh, priekšsēdētāja no mūsu puses. Runājot par MVU, uz ko vēlamies eh, koncentrēt uzmanību, jo tie var gūt labumu no FTA. Komisija sniedz informāciju un piedāvā praktiskus noderīgus instrumentus, kā brošūras mūsu tīmekļa vietnē. Tad mums arī ir tirgus piekļuves datubāze, kas ir uh, pieejama online režīmā par brīvu. Uh, tātad ir arī informācija par Korejas tirgus tarifiem, statistika par tirzniecības plūsmām, tam līdzīgi. Mums ir arī MVU inter uh, nacionalizācijas portāls, uh, MVU, kas vēlas sadarboties ar Koreju. Un uh, aptuveni 700 partneri uh, Eiropas Savienībā un arī 30 uh, valstis globāli piedalās šajā portāla darbībā un uh, ir interesēti sadarbībā ar Koreju. Mēs redzam, ka par 47% palielinājies eksports uz Koreju. Līdz ar to FTA un informēšana par to ir uh, tāda lieta, kas atmaksājas dalību valstīs. Uh, Jāpiesaista šim nolūkam attiecīgie dienesti, uh, lai arī nacionālajā līmenī tiktu izplatīta svarīga informācija. Teiksim, tirsniecības rūpniecības kameras var piesaistīt šim uzdevumam, un šādi tirsniecības attiecības ar Koreju var vēl uzlabot. Paldies! Bet, godīgi sakot, jūs mani nepārliecinājāt. Jūs te citējāt, ka Lūk komisija uzstāja uh, uz uh, to, lai Koreja plaši pielietotu ilgspējīguma kritērijus, bet nu, mūsu pieredze ir cita. Mēs zinām, ka pašmāja konsultatīvā grupa divas reizes pieprasīja aktīvu rīcību, un komisija neko nedarīja. Un otrkārt, um, šķiet, uh, Eh, ka obligāti jāmaina punkts 314 eh, Dienvidkorejas krimināla likumā, lai streiki netiktu kriminalizēti. Un tas pieprasa arī eh, konstitūcijas grozījumus, grozīšanu Korejā, kas man šķiet tik drīz nenotiks. Ka šķiet, ka komisija tik ļoti neuzstāja uz to, lai ilgspējīguma sadra tiktu korekti piemērota. Mm, jā, nu var jau vienmēr teikt, ka jā, nākamā sanāksme, nākamā tikšanās reize būs liktenīga, lūk, mūsu eksperti tur strādās, bet jāatceras, ka nu jau piecus gadus tiek pagaidu piemērots šis nolīgums. Un tiek tiešām man jābrīnās, kas notiek ar komisijas, vēlētos redzēt proaktīvu komisiju, nevis retroaktīvu komisiju. Uh, īpaši runājot par mūsu vērtībām, tirzniecības jomā. Mm, nu, tas bija tāds komentārs no manas puses, bet uh, vārds tiek dots mūsu referentam. Lūdzu. Lielas paldies priekšsēdātājiem. Paldies par uh, šiem komentāriem. Gan komitejas pārstāvjiem, gan komisijai. varam noslēgt šo īso viedokļu apmaiņu ar to, ka visi uh, redzam, cik svarīga mums ir šī tēma, uh, ne tikai jau pašas sarunas, bet arī FTA uzraudzīšana. Uh, tikai uzraugot to, kas notiek, varam saprast, kas ir pozitīvs un kas ir negatīvs šajā īstenošanas procesā ja mēs nesasniedzam mūsu mērķus, nu, tad kaut kas ir jāuzlabo. Runājot par FTA un citiem nolīgumiem ar Koreju, šķiet, ka vienā brīdī sāksim runāt arī par investīcijām. Man šķiet, ka mums labi klājas. attiecībā uz visu, kas skar ekonomiku, jo privātais sektors izmanto tādus ļoti specifiskus materiālos kritērijus. Un runājot par visu, kas nav saistīts ar ekonomiku. Tas, kas ir tā kā valsts kontrolētie sektori, tur situācija ir sarežģītāka. Runājot īpaši par tādiem nolīgumiem, kur uh, līgumslēdzējas puses eh, ir dažādu kultūru pārstāvji, jo, lūk, Eiropa ir, nu, teiksim, anglosakšu kultūra un, um, attiecīgi, darba likumdošana, tur atspoguļojas mūsu reliģija, kultūra, eh, pārāžas, eh, un tas ir ļoti atšķirīgs no attiecīgām tradīcijām Āfrikas valstīs vai Āzijas valstīs. Tātad runājot par darba likumdošanu, pulcēšanās brīvību, brīvību un tā tālāk, un šo tiesību īstenošanu, tur ar to ir problēmas, tur ir barjeras, kas drīzāk saistītas ar mentalitāti. Un, ko mēs varbūt neizprotam, tāpēc, ka mums ir pilnīgi citas tradīcijas, bet esmu pārliecināts ka šis ziņojums un citi FTA ziņojumi palīdzēs uh, sasniegt ne tikai ekonomiskos mērķus, bet arī sociālos un politiskos, kā jau teicu. Ļoti gaidu jūsu grozējumus. Aktīvi sadarbošos Un um, stingri ticu, ka rezultāts būs pozitīvs. Lielas paldies, uh, Zeinfeld kungs. Atgādināšu komitejas kolēģiem, ka šis ir pirmais īstenošanas ziņojums, ko skatām. Protams, um, tas tagad ir fokusēts uz Dienvidu Koreju, bet tas būs standarti uh, īstenošanas formāts visiem nākamajiem īstenošanas ziņojumiem. Nu, tā, tā, tā ir milzīga atbildība izveidot labu standārtu īstenošanas ziņojumiem. Un uh, te jābūt skaidram vēstījumam, ka ne tikai mūsu komiteja ir atbildīga par, tas ir, ka mūsu komiteja ir atbildīga ne tikai par um, sarunu risināšanu, bet arī par īstenošanu. Uh, Nu, mums te bija ieteikums no juridiskā dienesta, kādu pieju izvēlēties, izstrādājot šo īstenošanas ziņojumu. Un es uzskatu, ka īstenošanas ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi un relevanti mūsu darbam. Tad mums ir iespēja par to diskutēt un iesniegt grozējumus līdz 9. Uh, decembrim līdz 17. Uh, pēcpusdienam, pulksten 17. pēcpusdienām. 9. decembrim, 2017. Un cerams, ka balsosim komitejā 24. janvārī. Lūk, daudz vēl ir jāizdara. Vēlamies labu īstenošanai ziņojumu Dienvidu Korejai, bet arī labu standartu, šablonu, tā teikt, turpmākiem īstenošanas ziņojumiem. Liels paldies! Tagad es varētu runāt piecu minūšu laikā, bet uh, labāk varbūt tomēr ir izsludināt piecu minūšu pārtraukumu un turpināt ar balsojumu pulksten desmitos. Thank you. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Dārgie kolēģi, ieņemsim vietas. Sākumā mēs pārbaudīsim balsošanas kartiņas, veiksim pārbaudas balsojumu. Sākam tagad pārbaudas balsojumu testa balsojums. Lūdzu, nobalsojiet! Un die Probeabstimmung ist geschlossen. Beidzam testa balsojumu. Lielas paldies! Izskatās, ka viss labi darbojas. Tad varam turpināt un pievērsīsimies 12. darba kārtības punktam. Eiropas Savienības attiecības ar Eiropas atomenerģijas kopienu, ņemot vērā Kosovas pievienošanos. Šeit ir vesela virkne grozījuma priekšlikumi iekļauti. Sāksim balsot par 14. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas, noraidīts. 19 par, pret, atturas, noraidīts. 20 par, pret, atturas, noraidīts. 21 par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, noraidīts. 23 par, pret, atturas, noraidīts. 24 par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. 5 par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 9 par, pret, atturas noraidīts. 10 par, pret, atturas noraidīts. 11 par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 12 par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 13 par, pret, atturas noraidīts. Grozītais komisijas priekšlikums par, pret, atturas noraidīts pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par šo leģislatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atvainot priekšsēdētāji, man nav man elektroniskā kartīta balsoša roku. Esmu pār. Un man izskatās, ka man kartiņa nedarbojas. Varbūt jāapgriež otrādi. Tātad balsosiet ar roku divi pret. Ne. Viens par, viens pret. Labi. Mm. 27 par un 2 pret. Mm. Tātad skaidru vairākumu pieņemts. Paldies! Tagad pārējām pie 13. darba kārtības punkta. Jautājums, ar kur arī jau ilgāk laika nodarbojamies - Ekvadoras pievienošanās Kolumbijas un Peru vienošanai. Mums šeit ir tikai viens balsojums. Darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Pour. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Un kā jūs esat balsojuši? Ļoti labi. Tagad viss darbojas, tā tad viena papildu pārbalss, 25 ar skaidru vairākumu pieņemts. Apsveicam Helmut Šalcu. Ļoti labi. Tas bija balsošanas rauns īsi un bez sāpēm. Tagad varam pāriet pie uzraudzības grupām. Šeit divas uzraudzības grupas ir sanākušas kopēc pēdējās sanāksmes - Dienvidu Āzija un Tisa. 10. novembrī Dienvidu Āzija. Tika runāts jo īpaši par Šrilankas pieteikumu GPS. Šeit piedalījās arī Šrilankas vēstnieks. neredzu ne Karima, ne Felņer kungu, to tad mums nav nekādas papildu informācijas. Un bija arī TISAS uzraudzības grupa 17. novembrī ar Eiropas Savienības galveno varunu sarunvedēju Kīneru kungu, kurš stāstīja par uh, pēdējo sarunu raudu no 2. līdz 7 decembrī un par nākamajām diskusijām, taču izskatās, ka tisa jomā jaunā ASV valdība šobrīd nesako sarunām līdzi, un mums nav īsti zināms tas, vai šīs sarunas vispār tiek turpinātas. To noskaidrosim tikai nākamgad, kad būs zināma un izveidota jaunā ASV valdība. nav neviena jautājuma par šo punktu, tad varam pāriet pie 15. darba kārtības punkta. Tas attiecas uz pagaidu autonomo tirzniecības pasākumu ieviešanu Ukrainai, kas papildina tirzniecības eh, pienākumus saistībā ar asociācijas nolīgumu. Kopš šī gada 1. janvāra, kā mums visiem zināms, mums ir dziļš un visaptverošs asociācijas nolīgums noslēgts starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Šis dokuments runā par papildu atvieglojumiem, kas ir paredzēts šīs vienošanās ietvaros. Oktobrī jau runājam par šīs vienošanās īstenošanu un pastāvīgi ar to nodarbojamies arī uzraudzības grupas ietvaros. Un šodien mums ir paredzēts pirmās diskusijas par šīm paplašinātajām perspektīvām. Un tagad arī došu vārdu referentam. Vakardien no komisijas saņēma arī paziņojumu, ka šodien saņemsim papildi informāciju no komisijas puses. Valēzes kungs lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kā jau, tu, kā jau jūs teicāt, šis eh, sākotnējais tirzniecības nolīgums stājās spēkā šā gada janvārī. Un, uh, Kāpēc tas aizkavējās? Tāpēc, ka Krievija izdarīja spiedienu. 29. septembrī Eiropas komisija ir sagatavojusi un publiskojusi priekšlikumu, kā izveidot autonomas tirzniecības pasākums darbībā, eh, sadarbībai ar Ukrainu, kurus varētu īstenot asociācijas nolīguma ietvaros. Šie pasākumi ir asimetriski un eh, to nolūks ir veicināt Ukrainas ekonomisko uzplaukumu, kā arī pabeigt eh, Ukrainas pilnīgi pārēju uz funkcionējošu tirgus ekonomiku. Šie pasākumi tiek īstenoti nulles tarifa kvotu ietvarā un mm, preces ir uzskaitīts pirmajā un otrajā pielikumā. Un šis preferenciālais tarifu eh, kvotu, tarifu uzskaitījums attiecās arī uz Tātad trešajā pielikumā ir tie e, ražojumi, kuriem nepiemēro muitas nodevas. Pirmajā un otrajā pielikumā ir arī lauksaimniecības produkti, lauksaimniecības izstrādā, e, pārstrādāt lauksaimniecības produktu. Trešajā pielikumā tajā ir e, minerāla mēslojums, e, alumīnijas un arī elektrotehnika. Eiropas komisija savā priekšlikumā ir paredzējusi e, pagaidu atcēlumu. Jo Ukraina šobrīd sastopas ar grūtībām. Tomēr komisija nav paredzējusi ietekmes seku novērtējumu, jo regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Vienīgie statistikas dati, kur ir pieejami, attiec uz septīto gadu, kad tika noslēgts brīvās tirdzniecības, kad notika konsultācijas par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es eh, mēģināju uzklausīt visas iesaistītās puses, piemēram, Agri komiteja gatavo savu atzinumu par šo ziņojumu, un eh, es noteikti uzklausīšu arī viņu teikto. Jo um, ir vairāki delikāti jautājumi vairākām dalību valstīm un vairākiem ražotājiem. Šobrīd Ukraina sastopas ar būtiskiem izaicinājumiem gan teritorijas daļas zaudējumu dēļ, gan arī kara darbības dēļ, un Ukraina šobrīd īsteno veselu virkni eh, politisku un struktūrālu reformu. Uh, Protams, mēs nevaram neņemt vērā patreizējās situācijas ietekmi uz eh, politiku, un tomēr par tirsniecības nolīgumu runājot, mums ir jāskatās uz tādu situāciju kopumā. Kāda ir situācijas patreizējo brīdi? Martā ir paredzēts balsojums mūsu komitejā un aprīlī plenārsēdē. Iespējams, ka šis laika grafiks mazliet pamainīsies, jo ir arī vesela virkne citu atzinumu, bet šobrīd ir tā tas ir ieplānots. Paldies! Lot, so, uh, shadow... Paldies! Tā kā Marita Ulskūga nav ieradusies, bet Ma Mārtiņa kungs runās viņas vārdā. Jā, atkal es nolasīšu savas kolēģis paziņojumu, atkal nelasīšu dzimtajā valodā, jo Marita ir zviedrieta, bet nu. Um, angliski. Iespējams, ka zviedriski man būtu vieglāk nolasīt nekā vāciski, bet nu labi, iepriekšējais arī bija angliski, tad arī paliekam. Ko saka Mārita par asociācijas nolīgumu 14. gadā diskusijas? Toreiz tirgus situācija bija pavisam savādāka, šobrīd tā ir būtiski mainikusies. 14. gads vēl nebija sācies karš Donbasā, un Ukraina vēl nebija zaudējusi būtisku savas teritorijas daļu. Kopš eh, šā brīža Ukrainas ekonomika ir smagi cietusi dažādu apsvērumu dēļ. Komisija eh, nav gatava piešķirt eh, turpmākus atvieglojumus vairākiem Ukrainas lauksaimniecības ražojumiem, un tomēr papildus tirdzniecības pasākumi, ehm, kas tiks attiecināti uz Ukrainu, nedrīkst būt vienkārši pasniegta palīdzības roka bez jebkādu principu prasībām. Tajā skaitā mēs pieprasam, lai Ukraina īstenot cilvēktiesības, pamatbrīvības, demokrātiskās tiesības un ievērotu arī likumdošanā paredzētos aspektus. Mēs ceram, ka arī priekšlikumā tas atspoguļosies. Griežamies pie Ukrainas varas iestādēm ar prasību, ka institucionālās reformas ir jāturpina īstenot un cīņai pret korupciju ir jābūt galvenajam mērķim. Galvenais, lai Ukrainas visiem iedzīvotājiem un tās galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nāktu kāds labums no tirzniecības ar Eiropas Savienību un nevis, ka no tā labumu gūtu tikai un vienīgi oligarhiskās aprindas. Eh, tirzniecības nolīgums vai dažādi tirzniecības pasākumi ar Ukrainu nedrīkst pakļaut eh, vēl lielākam riskam jau tā vairākas delikātas Eiropas Savienības ekonomikas nozars. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! ECR grupas ēnu referentu neredz nevienu, Balenkungs nav. Šolckungs. Yes, thank you. Uh, I will pick up the words. Paldies! Es uh, turpināšu referentu teikto, Davida Martina, sociāldemokrātu referentu teikto. Un tad, kad mēs diskutējam par makrofinanciālo atbalstu Ukrainai, tas, protams, ir saistīts arī ar šī ziņojuma jautājumu. Mēs diskutējām par to, ka ir jāievēro sociālā attīstība Ukrainā, ka šeit jāievēro nosacījumi, un tad diskusijās mēs bijām ļoti kritiski, pat vairāk nekā kritiski, jo piekrītu, ka situācija atšķirās no tā, kad mēs sākām šo procesu, pat pirmais asociācijas nolīgums bija citādāks. Mēs neatrodamies tādā situācijā, kur var teikt garantēts, ka makrofinansēšanas atbalsts ir izmantots tādiem mērķiem, kā tas bija paredzēts. Šeit trūkst, zinām, caurskatāmība par šīs atbalsta izmantošanu. Tādēļ ir ļoti grūti šobrīd sekot šiem procesiem un paredzēt kaut ko papildu. Es sekoju arī aktuālajām diskusijām starp Eiropas Savienību un Ukrainas, Ukrainu šiem samitiem. Mēs zinām, ka šeit uh, ārlietu ministri cenšas atrast risinājumu, atjaunot Minskas nolīguma procesu. Tas, protams, ir saistīts arī ar ārējo saziņu, lai uzlabotu arī ukrainiešu dzīvi, taču mēs arī vienlaikus dzirdam daudz ziņu no pašas Ukrainas, kas skar tiesiskumu un pamatu demokrātiskās un sociālās tiesības visiem pilsoņiem Ukrainā, kuras vēl nav ieviestas. Tādēļ mūsu nostāja ir kritika un mēs raugamies un gaidām nākamo viedokļu apmaiņu, cenšamies uh, gūt informāciju no komisijas par to, kāda ir reālā situācija. Un tas ir saistīts arī ar jautājumu par to, ka ombuds eh, apmeklēja Kijevu kopā ar Inta delegāciju un iepazinās ar reālo ekonomisko dzīvi uzņēmē darbības vidē gan valsts centrā, lielā daļā, gan austrumu daļā, un šis darbs ir jāņem vē arī vērā. Paldies! Tagad Haidi Hautāla no Zaļajiem lūdzu sveic šajā komitejā. E, paldies, jā, es vēl nedarbojos jūsu komitejā, bet ceru, ka pavisam drīz. Es e, piekrītu, es e, sekoju līdz šā līguma noslēgšanas procesam, un INTA ir atbildīgā komiteja par šo sarunu vešanu un vismaz sekošanu līdz tām. Uh, Es uzskatu, ka Ukrainas tirzniecības politikas attīstība būtu vērtējama pozitīvi. Ukraina ir smagi cietusi Krievijas rīcības dēļ, jo Ukraina vēlas tuvināties Eiropas Savienībai, un tāpēc viņiem ir izdevies aizpildīt milzīgos rovus, kurus izsita eh, Krievijas embargo. Varbūt eh, trīs aspekti, kurus vēlētos pieminēt. Tirniecības pasākumiem būtu jātiecas arī uz Krimas un Donbas reģioniem. Eiropas Savienība, protams, neatzīst Krievijas rīcību, okupāciju un klātbūtni Ukrainas, eh, suverēnās Ukrainas teritorijās, un eh, tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Otrs ražojumu sarakstam, uz kuriem attiekto šie autonomie pasākumi, lai nebūtu tā, ka šie ražojumi ir interesanti tikai lielajiem Eiropas Savienības ražotājiem, bet gan arī palīdzētu radīt jaunas darba vietas Ukrainā un palīdzētu vienkāršajiem iedzīvotājiem. Ukrainā ir milzīgs jauniešu bezdarba procents, un ja mēs to neņemtu vērā, tad tas būtu sociāli neatbildīgi. Protams, jauniešu bezdarbs ir daudzās Eiropas Savienības dalība valstīs milzīgs, bet tas jau ir cits jautājums. Piekrīt Šolca kunga teiktajam par kondicionalitāti. Komisijas priekšlikumā tas ļoti skaidri parādās otrajā punktā, kādi ir šie preferenciālie nolīgumi un trešais pants par um, pagaidu atcelšanu bet eh, Mārtiņa kungs eh, jau to ierosināja no S&D grupas puses. Es eh, vēlētos, lai Ukraina daudz spēcīgāk cīnītos pret korupcijas frontē. Daudz, kas ir panākts šajā valstī, jā, bet um, ir skaidrs saredzamas grūtības, lai nesen izveidotā pretkorupcijas aģentūra varētu darboties uz pilniem apgriezieniem. Uh, Un eh, jūrija komiteja viesojās Ukrainā pagājušajā gadā, un eh, toreiz skaidri parādījās, kā strādā ģenerāla prokurora institūcija. Ģenerāla prokuroram ir jābūt eh, pilnīgi neatkarīgam un nevarētu būt tā, ka kāds ietekmē korupcijas lietu izskatīšanu, kurā ir iesaistīti augsta ranga politiķi. Bet, protams, mums ir jāsadarbojas ar Eh, Ukrainu, un Kievā eh, strādā simts cilvēku no Eiropas, kuri tieši pārstāv Eiropas Savienības tirzniecības jomu. Prieksēdētājs, paldies! Datman kungs FDD grupas vārdā. Es eh, atvainojos, ka šeit nav neviens no ECR, viņus tad, tad tas neinteresē, viņi visu laiku kritizē, ka mēs nepiedalāmies un tagad paši nav. Bet arī es vēlētos izmantot uh, iespēju pateikties, ka Hautels kundze ir ieradusies šeit, un esmu pārliecināts, ka sadarbība ar Inta komiteju būs ļoti laba. Es esmu šeit strādājis ilgi, jūs eh, tā kā esat ieradusies tikko. Es tikai vēlējos nākt klajā ar vairākiem tādiem vispārējais dabas novērojumiem. Uh, Mana politiskā grupa vienmēr ir iestājusies lielos vilcienos eh, par tirzniecību, un mēs vienmēr izmantojam tādu sauklu tirzniecību, nevis vienkārši naudas došana. Bet eh, šobrīd tirzniecības nolīgumi eh, sāk tikt izmantoti kā ārlietu politikas instruments. Un, protams, mani vēlētāji nekādā gadījumā negrib nostāties uz kara takas, pret Krieviju, tāpēc, ka Krievija ir okupējusi Krimu vai arī atrodas Austrum Ukrainā. Un šobrīd eh, tiešām pastāv reālas bāžas, ka mēs šeit runājam par kaut ko citu nekā par Ukrainas medus ieplūšanu Eiropas tirgū. Mēs runājam par kaut ko vairāk. <clears throat> Tā tad. Es eh, ticu, ka Ukrainas dabīgais medus ir ļoti labs pārtiks produkts, bet eh, tā tad eh, vēršašu uzmanību uz diviem teikumiem. Lasu. Eiropas Savienība uzskata, ka cieša un vispār plaša sadarbība starp Eiropas Savienību un Ukrainu ir vēlama, bet ceturtajā punktā ir teikts, ka e, komisijas iniciatīvu būtu jāuzskata par būtiskas palīdzības e, iespēju Ukrainai. Mana politiskā grupa uztraucas ka eh, tā vietā, lai mēs runātu par tirdzniecības barjeru atcelšanu, mēs izmantojam šo instrumentu kā ārlietu politikas ietekmēšanas veidu, un es nedomāju, ka tas ir viedi. Tā tad eh, tas ir vienīgais, ko šobrīd var pateikt. The... Paldies. No nu, NF Obermajer kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Makroekonomiskās prasības un priekšnosacījumi tik daudzkārt jau pieminēti, un, protams, tā ir viena pieeja, kas mums nopietni jāņem vērā, taču mani vairāk um, bažīgu dara fakts, ka šodien daudz ko pieprasu kam ir jābūt un kas nedrīkst būt, par to runā daudzas grupas. Šī vienošanās vienošanās paplašanās nevar būt tāds blanko čeks. Eh, mēs nevaram šeit upurēt tiesiskumu un tā tālāk, taču realitāte izskatās pavisam citādāka. Mums gandrīz sērija veidā atkāpjas ministri, īpaši tie ministri, kuriem bija citas gaidas eh, nekā tie, kuri tika iegūti no ārvalstīm, kā piemēram Gruzijas. Un ja arī šeit bija tāda diplomātisks uh, veids, kā lūkoties uz šo, šo situāciju, tad mēs nekur tālāk netiksim. Piemēram, kad es ciemojos uh, Ukrainā, delegācijas ietveros, mums bija ļoti interesantas uh, sarunas, un šeit neredzu gūtus panākumus saistībā ar uh, tiesiskumu. Un mums bija ļoti interesants sarunas ar korupcijas apkarošanas iestādes vadītājiem, un mēs jautājām, uh, kāda cik daudz cilvēku ir apcietināti, notiesāti un neguvām atbildes, jo vēl joprojām šeit nekas nav teikts. Runājot par eh, visas šī tiesu sistēma uh, ir korumpēta, pat ja ir eh, pieņemti darbā vairāk tūkstoši poli, policistu un īstenot citas lietas, šeit vēl joprojām ir trūkumi. Ir skaidrs, ka jābūt priekšnosacījumiem, skaidriem priekšnosacījumiem, taču tie jābūt ievērotiem un pārbaudītiem. Nevar vienkārši visu laiku runāt par vienu un to pašu, visu pieņemt, bet ka beigās mēs nepieprasam izpildīt to, ko esam prasījuši. Un tādēļ tiešām, manuprāt, ir ļoti būtiski, netiek ievēroti noteikumi tiesiskuma jomā, tad šeit nevar vest nekādas sarunas, šeit ir jāpiesaka galīgs eh, punkts teikuma beigās, jāveic izvērtējums kopā ar komisiju Un ja tā nerīkosimies, tad Ukraina neskatīs, cik būtisks ir šī, situāci šī situācija. Bihner kungs. Paldies. Pavisam īsts komentārs. Kas izriet no sārnām ar Ukrainu. Tur izmanto tas ir aizliedzis atsevišķas, atsevišķas elementus mēslojuma ražošanā, jo tie ir eh, tādu vielu kategorijā, no kurām var pagatavot arī sprākstvielas. Bet runa ir par lauksaimniecības uh, produkciju. Un um, es uzskatu, ka neskatoties uz uh, Palmieru, Ukrainā regulāri iebrauc uh, vilcieni no Krievijas ar munīciju, kura tiek arī regulāri izlietota. Nu, tad rezultātā mm, vai ir prātīgi sodīt par to lauksaniecību Ukrainā, man tas šķiet neprātīgi. Paldies. Un komisija Sumelis kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Paldies par dažādiem komentāriem. Sniegšu fona informāciju par komisijas priekšlikumu. Uh, Komisijas priekšlikums tika sagatavots ņemot vērā ciešas attiecības ar Ukrainu, ar asociācijas nolīgumu un ar visaptverošo BTN. Te mēs ņemam vērā sarežģīto situāciju, krīzi, ko piedzīvo Ukraina dažādu restriktīvo pasākumu un sankciju dēļ, uh, ko esam pieņēmuši tiecībās ar Krieviju. Noteikti atceraties par tām. Jāatgādina, ka tomēr Krievija bija uh, svarīgākais eksporta partneris Ukrainai, kas tagad ir mainījies, un tagad ES e ir uh, galvenais partneris Ukrainas eksportiem. Uh, priekšlikumā ir atspoguļotas uh, pūles mm, no Ukrainas valdības puses, īstenojot dažādas reformas, kaut arī izaicinājumi ir milzīgi un dažas lietas vēl ir jāizdara. Bet viņi daudz ko dara jau tagad. Teiksim, korupcijas apkarošana, uh, Pagājušo nedēļu ES Ukrainas samits notika Briselē, un uh, tur tika veikta šo dažādu, dažādo pūliņu inventarizācija. Tātad um, komisija uzskata, ņemot vērā šos pūliņus, uh, izvirzīt priekšlikumu, ko uzskatīs par materiālo atbalstu, ko mēs uh, vēlamies piedāvāt Ukrainai, kā jau arī pareizi izskanēja šeit komitejā. Runājot par pašu priekšlikumu, protams, vēlamies būt piesardzīgi un atlasām produktus, uh, uh, ko iekļaut šeit priekšlikumā ar tādu domu, lai būtu optimālā kalibrācija. Vispirms te jāskata lauksamniecības produkcijas aspekts Eh, Otrakārt, eh, rūpniecisko izstrādājumu aspekts. DCFTA, eh, skatot industriālās preces, jau liberalizējis tieši šo jomu un tikai daži produkti pakļauti zināmam pārējas periodam joprojām. Šeit mēs ierosinām uh, tad eh, dažām precēm, kas pakļautas šim pārējais periodam, samazināt to. Tas ir pārējais perioda. Dažreiz vispār to atcelt un citreiz to saīsināt. Tas attiecībā uz rūpnieciskajām precēm. Runājot par lauksaimniecības precēm, uh, Arī šeit DCFTA ir liberalizējusi tirzniecību attiecībā uz visiem produktiem, bet ir 36 preces, kas ir pakļautas tarifu kvotām. No šīm 36 uh, lauksēmniecības precēm ar tarifu kvotām astoņas ir atlasītas, un uh, attiecībā uz tām ierosinām palielināt daudzumus ko Ukraina var eksportēt uz ES, nemaksājot nodevas. Lielākoties runāt par šīm astoņām precēm, Ukraina jau eksportē diezgan nozīmīgus daudzumus uz Eiropas Savienību, kas, eh, tā teikt, iekrīt eh, arī eh, šajos papildu piešķirtajos daudzumos šai kategorijai mūsu priekšlikumam. Līdz ar to mūsu priekšlikums piedāvā juridisko noteiktību Ukrainas eksportiem uz Eiropas Savienību. Tas arī palīdz um, izvairīties no nodevu maksāšanas par šiem papildu produktiem. Bet uh, šie produkti jau tiek uh, eksportēti, jau nonāk ES tirgos. Tas jāņem vērā. Un tad atlasot uh, šīs astoņas preces no 36 mēs mēģinājām izvairīties no jutīgiem produktiem, teiksim, piena produkti, gaļas, putnu gaļas produkti nav iekļauti, tie ir jutīgi. Tāpēc, ka tie ir pakļauti arī Krievijas sankcijām, kas tiek piemērots mūsu eksportiem, tā kā tie tur nav iekļauti. Uh, Un nu, ka varbūt saprotat tagad, ka nu, mums tiešām ļoti rūpīgs tagad analizēšanas eh, darbs ir bijis. Dalība valstis uzstāja arī uz eh, drošības procedūrām, un eh, tur ir pants, kas izskaidro nosacījumus, kas jāpilda, lai gūtu labumu no šiem pasākumiem, no to piemērošanas. Un, uh, Uh, tur mēs runājam gan par atbilstību tirzniecības politikas elementiem, teiksim, izcelsmes noteikumu un tā tālāk, un atbilstību vispārējiem uh, kritērijiem, nosacējumiem attiecībā uz cilvēku un uh, cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām. Um, pēdējais, ko te ierosinām, ir pagaidu pasākums, ko piemērosim tikai trīs gadu laikā. Tas nav pastāvīgs mehānisms, kas te tiek izveidots. Un nu, tas fakts, ka tas turpināsies tikai trīs gadus, mūsuprāt, ir elements, kas no komisijas skatu punkta pieprasa ātru instrumentu pieņemšanu, jo, ja jau to izmantos tikai ierobežot laiku, Ukrainai pēc iespējas ātrāk jāsāk izmantot šis instruments. Tāpēc mēs aicinām gan parlamentu, gan komisiju pēc iespējas ātrāk pieņemt šo priekšlikumu. Protams, priekšsēdētāji, ja ir jautājumi, ja dalību valstis vēlas detaļās pievērsties atsevišķām precēm, No rīta gan tādu specifisko komentāru nav bijis, bet mēs labprāt sniegsim detalizētāko informāciju šajā formātā vai bilaterāli. Paldies! Paldies! Par uh, vistas gaļu. Vai tā tur ir iekļauta? Atbildi gan nedzirdēju, jo atbildēja bez mikrofona. No Lēzo kungs. Paldies un paldies. Uh, uh, pār šo diskusiju, ļaujiet veikt nelielu kopsavilkumu. Mūsu idejas šķiet ir līdzīgas, mēs visi esam vienisprātis attiecībā uz to, kur vēlamies eh, iet proti demokrātie, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana, institucionālās reformas, korupcijas apkarošana. Šolds kungs, jūs dzirdējāt eh, cārskatāmības trūkumu, tā ir nopietna problēma. Bet pamatlīnija šeit ir tāda autonomie tirzniecības pasākumie. Tiem ne, nevajadzētu pārvērsties par eh, tādu patvaļu. Ne, nevaram darīt, ko vēlamies. Mums ir pašu principi, mums ir noteikumi šeit palātā un vispār Eiropas Savienībā, un mums uz tiem jāuzstāj. Nevajadzētu sasteigt lietas. Komisija uzstāja uz to, lai pātrinātu procedūru. Uh, Bet, ja mēs steigsimies, parasti nekas labs nesanāk rezultātā. Tad vajadzētu gan labi izanalizēt visus noteikumus, noteikumu detaļas. Šie divi kolēģi jau pieminēja, teiksim, kādus uzņēmumus šeit iekļaut. Kāds uh, teica, ka tikai, teiksim, tikai centrālās daļas uzņēmumus vai austrumu uzņēmumus, citi pieminēja arī Krimu. Es nu, šķiet, ka šāds geogrāfiskais sadalījums nav gluži nepieciešams. Man šķiet, ka te vajadzētu koncentrēties uz citu lietu vai noteikumu palīdz MVU, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. Jā, uz to varēsim koncentrēties, un šķiet, ka mums arī labi izdosies. Bet uh, Par to varam vēl padiskutēt. Bet beigu beigās visi vēlamies to pašu. Vēlamies, eh, lai Eiropas Savienības palīdzība, tad finansējums un eh, kvotu tarifu samazināšana, lai tas netiktu izšķiests, lai eh, tas tiktu izmantots racionāli arī no Ukrainas puses, lai partneri saprot un piemēro mūsu principus, tā funkcionālo, ka modernā, modernā sabiedrība valstīs, mūsu valstīs, un uz to jāuzstāj. Tad arī tirzniecība un tās atspoguļošana ārlietu politikā, vai nu mums patīk vai nepatīk, bet tirzniecība bieži izmanto ārlietu politikā. Tā kā nevaram izvairīties no šī argumenta vai šīs apsūdzības, un no, nu, tas ir tāds dzīves fakts. Paldies par palīdzību. Es ceru, ka mums izdosies pabeigt darbu savlaicīgi. Un referentkungs Šolts kungs, jums ir komentārs, jautājums? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, principā mēs esam skatījuši ļoti līdzīgus aspektus pirms diviem gadiem, pēc vien, pirms viena gada. Tā ka mums uh, rūpes uh, par to, ka šie valstī ir oligārhi, ir attiecīgas struktūras, un mēs centāmies nekoncentrēties uz specifiskiem reģioniem. Bet ja mēs aplūkosim MVU kapacitāti, vai tiem tiešām ir iespēja ar mūsu makrofinansiālo atbalstu un citiem pasākumiem kļūt neatkarīgiem no šīm struktūrām? Tad varbūt komisija šeit varētu sniegt atbildi. Cik tālu mūsu palīdzība tiešām veicina šādu attīstību ekonomiskajā sektorā Ukrainā? Varbūt šeit vajadzētu koncentrēt mūsu diskusijas. Tāpēc es pieminēju arī ombudu, jo šī struktūra izskata uh, uzņēmumu problēmas. Gan Ukrainas uzņēmumus, gan ārvalstu uzņēmumus uh, Ukrainā. Nu, lūk, šīs oligarhu struktūras gan Ukrainā, gan Krievija turpina pastāvēt, sarežģīja situāciju ekonomikā. Nu, lūk, um, līdz ar to šeit grūti runāt par caurskatāmību pagaidām, jo Ukrainas ekonomikas darbiniekiem, tad cilvēkiem, kas strādā šajā ekonomikas sektorā, nu, viņam jāpielāgojas šai situācijai, un, un, un tad tieši austrumos un centrālā daļā tas ir īpaši jūtams. Obermērkungs bez mikrofona. Paldies. Īsi jautājums komisijai. Labi, ka eh, jūs šodien esat klāt. Mēs varam izrunāt šīs eh, sasāpējušās problēmas. Šķiet, ka tagad valdība pasludināja eksporta apturēšanu koksnei izēvielām pārstrādātai koksnei. Un tas eh, smagi skar Eiropas industriju, teiksim, papīra uh, rūpniecību, papīra ražošanu, vai jūs varat ziņot par progresu šajā jomā? Nākamā runātāja, paldies, man arī jautājums. Man interesē, kā uzlabot nosacījumus Ukrainā uzņēmumiem. Es domāju, ka mums jāizskato, jāizskata mm, Eiropas investīciju bankas un Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas uh, Uh, piedāvājumi, kas bieži tēmēti uz uh, uzņēmumu situācijas uzlabošanu, cārskatāmības uzlabošanu. Šķiet, ka Ukrainā uh, tiešām daudz kas jādara, bet jāizmanto iespējams dažādas ies, iespējas, kas mums ir, lai uzlabotu situāciju. Tad, lūk, vai jūs sadarbojaties ar šiem starptautiskajiem finanšu institūtiem komisija? Komisija, jā, paldies! Domāju, svarīgi paturēt prātā, ka DCFTA noligums, kas mums ir ar Ukrainu, ir uh, reformu dzinējs. Un um, svarīgas reformas tiek paredzētas ļoti svarīgās jomās, SPS, uh, lauksaimniecības eksportos, publiski iepirkumā, tirzniecība dažādi pasākumi, stratēģijas eh, tad tiek eh, attīstītas un piemērotas sadarbībā ar Ukrainu. Un runājot par publisko iepirkumu, tur gan ir vērojams ļoti labs progress. Arī SPS lietas virzās uz priekšu. Mm, cerams, ka drīz būs gatava SPS stratēģija TBT jomā. Arī uzsākts darbs. Tik daudz kas notiek. Un, protams, mēs viņiem palīdzam. Un doma ir tāda, ka viņiem jāievēro ES standarti visām šīm reformām, ko viņi ieviesīs, un situācija ir atšķirīga no tās, kāda tur ir šobrīd uz vietas. Un tas nozīmē, ka Ukraiņiem būs vajadzīgs know-how, tehnoloģijas, investīciju pielāgošana un tā tālāk, lai eksportētu uz ES preces, kam jāatbilst mūsu stingriem standartiem stingrajiem standartiem. Tāpēc mums ir šie palīdzības instrumenti. Jo īpaši mm, runa bija par MVU, mums ir MVU uh, struktūra, kas ir uh, tagad kļūsi operatīva, kas palīdz MVU, un uh, tur notiek sadarbība uh, arī ar starptautiskiem finanšu institūtiem, ko jūs pieminējāt. Tā kā ir šī palīdzība MVU. Bet, nu, tā ir palīdzība, bet ir arī cits aspekts eh, - tirgus piekļuvas instruments, ko piedāvājam ar šo instrumentu. Kā var šis lietas sasaistīt? Teiksim, runājot par šiem astoņām eh, lauksaimniecības precēm. Viena no tām ir medus. Medus ir produkts, eh, kas nav ļoti koncentrēts, kura saražošana nav ļoti koncentrēta Ukrainā. Uh, Te runa ir par tādām nelielām um, fermām, lauksaimniecībām, kas uh, tad nodarbojas. Uh, nu, bieži viņam nav iespējas to eksportēt, bet tagad ar uh, mūsu instrumentu viņam būs iespēja piekļūt mūsu tirgumu, kas ir ļoti labi. Un, teiksim, lūk, tāds specifiskāks piemērs. Ir arī citi, bet, nu, bet, nu es izvēlējos šo piemēru šodienas diskusijai. Tad pastāv eh, ierobežojumi neapstrādātās koksnes eksportam, un jā, tas ir svarīgi. Tagad nu jau eh, vairāk par gadu spēkā šīs aizliegums kopš rada to ir ieviesusi, un mēs par to esam runājuši visos līmeņos Tas arī viens no nosacījumiem, lai um, SVF piešķirtu jaunu palīdzības paketi Ukrainai, prot progresa jomā, un uh, no, noteikts progress um, tā kā ir, rada tagad skata likumu došanas projektu, uh, kas uh, atceltu šo aizliegumu pat runāju arī pagājušo nedēļu sammitā. Neoficiāli par to bija sarunas. Un um, Ukraina, Ukrainas partneri saprot, ka tas nav saskaņā ar noteikumiem, kas uh, mums ir spēkā, nav saskaņā ar šo priekšlikumu, un mēs ceram uz uh, drīz progresu. Mēs esam diskutējuši par uh, likumdošanu, kas var lietas labot, un ceram, ka tā tiks pieņemta pēc iespējas ātrāk. Paldies! Labi, mums ir uh, uh, ziņojuma projekts 23. 24. janvārī. Pie tā atgriezīsimies. Kolēģi, divas lietas. Mums tagad uh, jāpāriet uz citu telpu Jan 4Q1. Ceturtais stāvs Q1 telpa Jan ēkā. Un uh, pulksten 11. notiks kopīga diskusija nodarbinātības sociālo lietu komiteju, uh, proti klāt būt arī tirzniecības komisāra Cecēlija Malmstrēma. Nu, savukārt, pulkstenā uh, 12.30 notiks uh, viedokļu apmaiņa nacionālajiem parlamentiem par CETA. Pulksten trijos uh, tiekamies tepat šajā telpā un turpinām ierastos darbus. Jautājums no David puses 12.30 at atklāta sanāksme vai tikai komitejai? Nav gluži slēgta šī sanāksme, saka priekšsādātais, bet mūs interesē uh, komitejas viedoklis. Ka es nevienu tā kā nedzītu prom, bet principā diskusija ir robežota komitejas locekļiem. Paldies!